nevar sadīties priekšā, ka 25 miljonus, eh, ar šiem 25 miljoniem, kā tas reiz bija, iztiksim 2010. gadā. Un 2,15 miljārdus, kas tad vēl paliek, nu tad tos tad dalībvalsts kaut kā vielu roku samaksās. Nedomāju viss. Tā tad budžeta projekts ir jāpalūko ļoti rūpīgi. Nu jā, kolēģis Alvaro tagad aizgājis, bet man jāsaka, es tiešām viņu nesaprotu, nevaru viņam piekrist. Ka viņš saka, ka šis budžeta projekts galīgi nepiemērots viņa secinājumiem. Galīgi nevar piekrist, ka šis budžets būtu pārāk liels. E, Domāju drīzāk, ka tas ir pārāk maz. Norāda vēlreiz attiecībā uz priekšsēžu sacīto par uh, EAD. Tas, es domāju, būtu attiecināms uz visu uh, kopienas budžetu. Mums jāredz tomēr kāds ir arī iegums, ja mēs rodam eiropeisku pieeja zināmiem jautājumiem, ja mēs to nespējam, nu tad mums neviens nevar palīdzēt. Paldies, Jūta, tā tad es tiešām gribētu lūgt kolēģi izsakieties pēc iespējas īsāk, tāpat kā to darīja uh, Sidoni, jo mums ir diezgan, mm, diezgan daudz darāms vēl šorīt un turklāt pēc šīs diskusijas vēl būs uh, tālākais gaidāms lūdzu Šurien kungs. Paldies, priekšsēd. Es izteikšos arī īs, ka es dzirdēju Sidonijas sacīto. Viņa Ehm, tad redzējām, ka poļi ar poļiem ļoti labi saprotās. Sidonija runāja ļoti asi, uzbrukoši. Un tad visiem pāriem bija jāpā, jāizstāv komisārs. Ļoti gudra taktika, un es piekrītu šai taktikai. Mums būtu jāsaprot, ka šāda veiksmīga prez prezentācija tik labu prezentāciju mēs pēdējo gadu gaitā nesam dzirdējuši. Un klāt nesot, es gribētu sveikt komisāru. Runājot par detaļām, te daudz kritizējam, to arī darīsim. Bet uh, ir arī vēl daudz problēmas, kuras mēs neskatām. Uh, ko vēl nevaram detalizēti iztirzāt, bet ko es gribētu pateikt, varbūt ar tādu nelielu ironiju un tomēr arī nopietni, kādēļ referents par 2010. gadu budžetu ir dziļāk ieinteresēti šajos jautājumos nekā tas, kurš ir referents par 2011. gadu budžetu. Komisāru uzdotie jautājumi. Varbūt bija ciešāk saistīta ar krīzes pārvarēšanu 2010. gadā, ko parlaments tiešām vēlējās atbalstīt. Jaunatne, tās atbalsts Es domāju, tas mums visiem ir tūs un svarīgs, un šiem skaitļiem jābūt piepildītiem ar reālu saturu. Komisārs skaidri pateica, ka komisija cenšas uh, radīt jaunas darbvietas, nodarbinātību, un tas tiešām ir ļoti būtiski. Zinot arī to, ka tas ir galvenokārt dalību valsts uzdevums, un dalību valstīm arī ir plašāk budžeti nekā komis, ko, nu, Eiropas Savienībai šādiem līdzekļiem. Bet mums jāstrādā kopā pie šiem mērķiem. Un pēdējais, ko gribētu sacīt priekšsēžu kungs, šī jaukā prezentācija, ko mēs dzirdējām, tā nedos mums nekādu reālu labumu, vai nedotu, ja komisārs nebūtu sacījis, ka šis projekts, budžeta projekts vēl ir arī jā, jāpārbauda un jāpilnveido, jo rezerves ir ļoti mazas. Bet pasaulīt, kurā mēs dzīvojam, ar vien mainās. Līdz ar to šīs rezerves ir nepietiekošas. No diviem miljardiem 800 miljonu lauksaimniecībai no to nepietiek, lai izmaiņas eh, veikt, kas mums ir jāveic. Paldies! Liels paldies, Ann Jensen, lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Es mēģināšu izteikties īsi jo es piekrītu vairumam no tā, kas šeit tik pieminēts. Es domāju, ka daudzējādā ziņā mēs varam uzteikt Levandovski par viņa labo darbu, taču mēs apzināmies ar to, ka rezerves ir arvien mazākas, ne, un var, iespējams pat mazākas nekā mums tika šeit atklāts. Mēs jau to minējām saistībā ar ceturto izdevumu kategoriju un 1A izdevumu kategoriju par aģentūrām. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi uz to norādīt sarunās, cik daudz varētu ietaupīt dalībvalstis, ja tām būtu kopīgs budžets. Un es domāju, tas mums arī būtu skaidri jāpasāk presēji. Jo citādi nebūs skaidra priekšstata par to, cik svarīgs ir kopīgais budžets. Un tas attiec uz, arī uz ārējās darbības dienas, uz aģentūram. Un Levandovska kungs minēja, ka šeit uh, budžets tiks palielināts, un tā arī būtu jābūt. Bet līdz ar to tam būtu jātainojas uh, e, dalībvalstīm iekonomējot savus līdzekļus, bet vai tas tiešām tā būs, tas ir problemātiski. Un mūsu kontekstā arī bija runa par Eiropas skolām. Mums kādreiz bija pārstāvis, kas eh, eh, pārstāvēja Eiropas skolas, un eh, tad ir, protams, arī aģentūras visā Eiropā, kas pārstāva Eiropas skolas, bet varbūt mums vajadzētu kārtīgāk paraudzīties, kāds varētu būt attīstības virziens šajā ziņā. Varbūt pārstās skolās varētu izveidot Eiropas skolu klases, tad tās būtu tāds elastīgāks risinājums. Mums vienkārši jāparaugās, varbūt ir kādas struktūrāls jomas un kādas administrācijas jomas, kur mēs varētu rast risinājumu. Paldies! Paldies, Anna! Garja Sabalkundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es izteikšos pavisam īsi. Es gribēju izteikties, lai uzdot Levandovska kungam komisāram īsu jautājumu, jo šis slaids, ko viņš mums parādīja, atainoja arī budžeta pārskatīšanu. Es gribētu zināt, ko tas īsti nozīmē. Jo man te radās bažas par daudzgadu finanšu schēmu. Bet es gribētu vērst komitejas biedru uzmanību uz to, ko viņš sacīja par mūža izglītību. Tā ir viena no svarīgākajām programmām, taču viņš arī sacīja, ka ir cits programmas, kas nedarbojas labi, un man radās iespējas, ka viņš grib šīs programmas beigt vai varbūt samazināt līdzekļus viņām. Un šī nav pirmā reize, ka mēs šajā komitejā dzirdam, ka tad, ja kaut kas nedarbojas, tas vienkārši ir jāpārtrauc. Varbūt mums vajadzētu paraudzīties, kāpēc šī lieta nedarbojas. Jo vispār ceturtā izdevuma kategorija ir parlamenta prioritāte. Vienkārši kaut kā Um, kaut kā darbība pārtraukt, tāpēc vien, ka šī programma labi nedarbojas, nav pareizā pieeja. Vai varbūt tā mēs to naudu varētu piešķirt citām kategorijām. Paldies, Fernandeša kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Izteikšos īsi. E, priecājos, ka jaunatne ir šeit izcelt kā prioritāte esošās programmas tiek stiprināts, īpaši Erasmus, lai šī programma kļūtu iekļaujošāka, lai arī ģimenes, kuras ir no, nav tik turīgas, e, jaunieši, kas ir no šādām ģimenēm, varētu tajās piedalīties. Un tad Erasmus uzņēmējiem Mm, tas ir diezgan tāds pieticīgs iesākums, bet tomēr apsveicams. Ķīniešiem jau tāds sakāmāts tāls ceļš iesāks ar mazu solīti, un šis ir tāds mazs solīts. jauniešu nodarbinātība, tas ļoti būtisks jautājums Eiropā, 20% bezdarbs, Tātad šiem jautājumiem ir jābūt prioritāriem gan jaunajās programmās, gan vecajās. Mēs to nodēvējām par pirmo nodarbinātību, ar to arī jāstrādā tiešām. Un tad par klimata izmaiņām. 2011. gadā Eiropa jau bija 2,11 miljārdas atricināšu. No kurienes ņemt šo naudu? Paldies, tagad man Cāni kundze. Paldies. Jā, tā tiešām ir, ka rezerves nav plašas, un iepriekšējie runātāji jau par to izteicās, bet es gribētu teikt arī to, ka attiecībā uz pārējo budžetu pārskatīšanu, tas ir tomēr progress. Attiecībā uz to, ko dzirdējām janvārī. Sidonija jau martā bija sagatavojis darba dokumentu. Un pa trešo izdevumu kategoriju īpaši ir pieaugums 150 miljonu simtu vietā. Joprojām varbūt ne ļoti daudz, bet labāk nekā iepriekš. Līdz ar to mūsu prasības ir kaut kā tomēr atbalstojušās. Tomēr baidos, ka viss te vēl nav atrisināts. No vienas puses rezerves tiek paplašinātas, no otras puses šis minimālais slieksnis, ko mēs prasījām, tas netiek sasniegts minimālais apjoms. Un tas parāda komisijas pieeja e, šim budžetam. Paldies. Es baidos, ka atbild uz šo jautājumu būs jā. Godmaņa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu sacīt dažus vārdus vispārīgi. Vispirms, ja jūs paraugāties uz šo prezentāciju, tad jūs redzat, ka plāns starp, eh, starp saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju ir 12 miljoni atšķirība. Un tā tad eh, Te ir atšķirība par veseliem 12 miljār, miljardiem. Ja jūs paraugāties uz iepriekšēju gadu, tā atšķirība bija 19 miljārdi un vēl 2008. gadā bija 23 miljārdi. Te jūs redzat, ka, ka šī atšķirība bija arvien, eh, nebija īpaši īstenojusies, samazināt šo atšķirību nebija viegli. Un tagad jautājums ir, vai mēs tagad varēsim sasniegt to mūsu mērķi, samazināt šo lielo atšķirību. Es domāju, ka tas ir pirmais jautājums, kas mums būtu jāuzdod. Mums ir jācīnās par visiem, ar visiem tiem, kas negrib palielināt maksājumus, skaidrs, kas viņi ir. Tātad, ja mēs gribam uh, uz pusi samazināt šo atšķirību, tad tas ir diezgan ambiciozi. Un otrkārt, ja mēs paraugāmies uz šīm atšķirībām, mēs salīdzinājām tās trīs gadu šķēlumā, tad skaidrs, ka te ir lielas novirzes. Vispirms Levandovska plānā mēs redzam, ka lauksaimniecības nauda 2011. gadam būs saistība ziņā tāda pati kā 2010. gadā. To jūs skaidri redzat. Bet 2009. gadā maksājumi bija par 22% mazāk nekā 2008. gadā. Un plāns 2010. gadam bija sekt šo deficītu. Un es runāju ar lauksaimniecības ministru, kāpēc jūs neiebilstat pret šo lielo maksājumu samazināšanu? Un viņš tāds, jā, bet eh, pro, projekti nebija gatavi un tāpēc te tiek pārlikti uz nākošo gadu. Un ja jūs pajauga, paraugāties uz 2011. gadu budžetu, tad ir milzīga 2010. gadu budžeta, jūs redzat, ka tur ir milzīgs palielinājums. Jautājums, vai tas ir realistiski? Uh, Jo būtībā, ja 2009., 10. un 11. gadā tā atšķirība ir 22%, tad atkal krīt, tad atkal pieaug, tad vispār rodas jautājums, vai to tā var īstenot. Ot, un nākošais jautājums ir par pētniecību. Mēs runājam par septīto pamatprogrammu ja jūs paraugāties uz šo septītā, septītās pamatprogrammas attīstību, kuras 2007. gada, tad te maksājumi ar vienu palielinās. Ja jūs problēma ir tāda, ja jūs šeit iekļaujat 2008. gada maksājumus, tad eh, tas skatījums nav tik vienkārši, jo tad sākumā pieaug, tad atkal krītas, tad atkal pieaug, jūs varētu sacīt, ka bija 4,5 2008. Uh, gadā, bet 2009. ir par veselu pusotru miljonu mazāk. Tad mēs runājam par prioritāti, bet tās netiek atainotas budžetā. Bet problēma ir tā, ja par šiem, šīm grūtībām atbildīgās personas nevar izpildīt savus solījumus, tad rodas jautājums, ko mēs īsti varam panākt. Un visbeidzot, es nevisai saprotu Uh, šo te faktu, ka nav 2011. 11. gada budžetā paredzēts jauns postenis komisijā. komisijai. Vai tiešām viņi, uh, viņi paliek pie tā, ka mums nekāda jauna posteņa nav? Es nesaprotu, šeit nav iekļauts ārējās darbības dienas, tas, protams, ir ļoti varonīgi drošsirdīgi, bet es nesaprotu, kā tas varētu darboties. Tad būtībā, ja es paraugos trīs gadu griezumā, un ja mēs paraugāmies uz šo vidustermiņa pārskatu, tad es ierosinātu koncentrēties uz šīm milzīgajām svārstībām, kuras mēs nekad neesam izanalizējuši, kāpēc tās notiek un kā mēs varētu izvairīties no šādu kļūdu atkārtošanās nākotnē, jo analīze netiek veikta un līdz ar to mēs arī nevaram izvairīties no šo kļūdu atkārtošanos. Tātad jautājumi. Vispirms, vai ir iespējams uz pusi samazināt eh, šo atšķirību starp eh, saistībiem un maksājumiem? Oui, merci, mon cher collègue. Liels paldies, kolēģi! Jums ir taisnība, ka ik gadu šī atšķirība starp to, kas agrāk bija budžeta iepriekšējais projekts un tas, kas tagad ir budžeta projekts. Un starp to, kas reāli tiek īstenots gada gaitā, ir arvien lielāks par šī atšķirība ir milzīga, un dažkārt mums rodas iespējas, ka šīs debats ir tīri virtuāls. Un pēdējais runātājs, un tad es lūšu Sidonijai noslēgt, ka vājo kundze lūdzu. Paldies! Paldies! Es gribētu sacīt, ka es piekrītu vispārējām prioritām jauniešiem un zināšanām, bet kā vairāk kolēģi jau sacīja, eh, tas eh, smagākais ir tajos sīkumos, un mums ir Mums vēl smalki jāizpēta viss detaļās, taču es gribu norādīt uz dažām mm, niansēm vispirms. Es gribētu redzēt lielāku pieaugumu izglītībā, Erasmus un Erasmus projektā uzņēmējiem, uzņēmējiem tur ir tikai 2 miljoni, tas ir pārāk maz. Uh, tur runa tikai par 1200 uh, uh, jauniešiem, tas tāds mm, pilota pilot akcija, bet tas nav pat īsts projekts, tā kā to vajadzētu vēl pārdomāt. Otra lieta, man patīk uh, ietver programmas pieaugums e-inovāciju sadaļā, kas ir ļoti svarīga Eiropai, bet pieaugums ir ļoti ierobežots. CIP programma E, konkurētspējai, kur ir 4,4% pieaugums un cita programma inovācija nav minēta, piemēram, Eiropas Inovācija un Tehnoloģija institūts. Un visbeidzot, komisārs runāja par kohēzijas politiku. Tur ir pieaugums, un komisārs minēja, ka ir pārdalījums geogrāfiski. Uh, pieaugums jaunajām dalību valstīm. Es gribu pievērst uzmanību e, citām valstīm, piemēram, Portugālei, kas, e, kurai arī nepieciešams e, saņemt struktūra fonda līdzekļus, kohēzijas fonda līdzekļus saņemt. Un to nedrīkst aizmirst. Paldies! Paldies! Sidonī lūdzu! Referents kundze, vai jūs vēl gribētu pāris vārdus pateikt noslēgumam? Words, yes. Jā, secinājumi. Nezinu, vai es varu izdarīt secinājumus pašlaik, bet es gribu pateikties visiem tiem, kas izteicās un runāja e, par šo budžetu, jo tas palīdz man, un es varu gatavoties e, ziņojumam par projektu budžetu, bet mums ir ļoti saspringts darba grafiks. Mums ir ļoti īss laiks, lai varētu sagatavot šo ziņojumu par budžeta projektu. Tāpēc kopā ar um, ekspertiem es um, ņemsim vērā to, ko jūs teicāt, un centīsimies pēc iespējas iekļaut vairāk um, manā projekta uh, E, manā ziņojumā. Kā es teicu, man ir jāredz pats šis dokuments, man joprojām ir daudz jautājumu, un, manuprāt, Daži no jautājumiem, kas tika uzdoti un vai ko komisija pastāstīja, e, tas atbilst mūsu prasībām, bet vēl ir lietas, kuras ir jāprecizē. Taču es, es nevaru solīt, bet es patiešām ceru, ka varēšu izdalīt, jeb izplatīt savu ziņojuma projektu pēc iespējas ātrāk jums. Es e, kontaktēšos ar budžeta referentiem un ar citiem komiteju priekšsēdētājiem, lai pēc iespējas e, veicinātu viņu devumu šajā te e, jautājumā, lai mēs būtu gatavi pirms padomes. Tātad tas ir mūsu plāns, kā mēs varētu darboties, un paldies par visiem, visiem komentāriem. Merci, Sidonija. Paldies, Sidonija. Jā, kā jau atgādināja Sidonija, jāatceras tas, ka mēs mūsu reglamentā esam paredzējuši, ka pirms padome sniedz savu atzinumu par budžeta projektu pirmajā lasīmā, Eiropas parlaments sniedz savu pirmo nostāju. Un mēs arī iekšējā procedūrā ar vien tā esam darījuši. Mums vienmēr ir vispirms uh, parlamenta rezolūcija pirms padomu balso. Tā, tā agrāk tas bija padoms balsojums, tagad tas ir padoms lasījums. Tātad kalendārs eh, šim rezolūcijas uh, projekta izskatīšanai, ko mums ierosina Sidonija. Tā tad 2010. gada mais, uh, 10. mais, budžeta komitejā mēs izskatām Sidonijas uh, ziņojumu. 12. mājas būs uh, grozījuma iesniegšanas termiņš 2. jūnijā. Mēs pieņemsim, un tad būs balsojums plenārs sēdē. Un tātad mēs, es ceru, ka mēs varēsim ievērot šo darba grafiku. Jā, tad šis, um, šī viedokļa apmaiņa ir um, ilgusi ilgāk nekā mēs bijām paredzējuši, bet, protams, tā bija ļoti svarīga viedokļa apmaiņa, un es gribu jums visiem pateikties. Tad būtībā mēs tematu nemainām. Mēs esam pārliecinājušies par to, ka ir situācija tieši tāda, kādu mēs baidījāmies. 2011. gada budžets ir ierobežots. Te ir tāds, kas trakāk reklis, kas tam ir uzvilkts. Un mums tātad šis daudzgad fin, šī daudzgad finanšu schēma ir jāmaina. Uh, Mums ar Levandovska uh, kungu bija viedokļa apmaiņa, kad viņš pirmo reizi šeit bija budžeta komitejā, un tad mēs konstatējam, ka situācija ir tieši šāda. Un uh, pat budžeta pārskatīšana, pat šis vārds savienojums ir iedvesis dažos bailes. Un un mēs saprotam, ko mums ir jādara. Viss, lai komisija. Lai, lai šīs debates, eh, lai komisija šīs debates iznestu publiskajā telpā, lai tāds tur tiktu iesaistīta arī sabiedrība. Un eh, Raimers Boge ir sagatavojis um, projektu, un es gribētu, lai viņš mums to prezentē un mazliet arī mums pastāstītu, kāds viņa skatījumā būtu turpmākais politiskais manevrs. Paldies! Paldies! Es gribu īsi to šo punktu prezentēt, jo Strasbūrā uh, budžeta komitejā mazā lokā man bija šaurā lokā, bija, uh, es jau prezentēju savas domas, bet tomēr es īsumā gribu atgādināt. Tātad, dzirdot budžeta komisāru, klausoties viņu vārdos, es labprāt atceros to, ka 2006. gadā pēc Eiropas padoms, Eiropa padoms, uh, eh, uh, eh, viņš bija tas, kas uh, ar Eiropa padomu disk, ved šīs sarunas no parlamenta puses, kas tad ar Austrijas prezidentu līdz aprīlim mm, mēģināja šo daudzgadīgo uh, E, finanšu, e, daudzgadīgo finanšu schēmu e, izdiskutēt, un tur bija Mulders no liberāļiem, Valters un es kā referents. Un kad bija runa par vienošanos, mums bija tāds saržģīts špagāts jāveic. Mm, bija jāmēģina Mēs zinām, ka rezultāts mūs neapmienās, ka Austrijas prezidentūra bija pārsniegus to, ko eh, padoms, eh, uz ko padomu tā bija pilnvarojis, un tomēr mēs gribējām vienošanos, jo bija jāpiekļūst šai naudai, arī tā ir patiesība, un mēs mēģinājām daļu no mūsu finanšu prasībām pārveidot kas zināmā veidā arī dotu ieguvumu parlamentam, tā skaitā zinām informācijas piekļuvu attiecībā uz ārēju drošības politiku. Un tad arī bija šie pielikumi, šie paziņojumi. Un atpakaļ skatoties no šīs redzes viedokļa bija mazliet uh, slikti tas, ka tad paskaidrojumi attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu tiek ļoti dažādi interpretēti. Arī no padomas, kad komisija tiek šie budžeta izpildes procedūrā vienmēr aicināta uz parlamentu, un viņiem bija, un mums bija cita interpretācija nekā padomē vai komisijai par šiem jautājumiem. Līsabons līgumā Eh, spēkā stāšanās brīdim novilcinoties, eh, daudz citu termiņu nobīdījās, un mēs par to runājām ar komisiju. Arī kas attiec uz budžeta izpildes apstiprināšanu. Un komisiju un padomu uzaicināt uz plenārsēdes debatēm, tas ir, protams, uz tādu fonu jāskatās, ka mēs visu šo problemātika. Kopumā gribam plenāru sēdē ienest un e, izprast to, ko nozīmē Lisabons līguma, e, līgums arī budžeta jomā. Tehniskie, politiskie jaunājumi, kas ir nepieciešami. Un šeit trīs punkti kas svarīgi jautājums par to, ko Jerans pamatot um, pacēl, kā ar iestāžu nolīgumu, kā tas tiek vērtēts bez šī atzinuma, mēs arī nevaram iztikt uh, līdz 2013. gadam, jo Arī šeit mums jāuzdod jautājums, vai mums izdosies panākt iestāžu nolīgumu un vai mēs izmantojam iestāžu nolīgumu grozīšanu un uh, daudzgadīgās finanses uh, schēmas, mūsu uh, piekrišanas procedūru tai, apstiprināšanas procedūru, lai esošos trūkumus uh, mazinātu, lai lastu risinājums Iepšu mums jāreikinās ar to, ka trīs gadi nākamie gadi mums būs tāda budžeta apstiprināšanas procedūra, kas mūs nekādīgi neapmierinās pat mazāk nekā tas, ko piedzīvojam iepriekšējos trīs gados. Arī attiecībā tātad uz komisijas, e, jaunās komisijas e, politiskajām prioritātēm kur tad vairs nebū, nepastāvēs nekāda manevrēšanas telpa. Ņemot vērā visu šīs problēmas, ierosina rīkoties šādi. Šie divi mutis, mutiskie grozījumi, mutiskie jautājumi mājā iesniegt plenā, plenērā tos. Uh, trīs nedēļas ir jādod padomēji, uh, kad viņi saņem šo mutisko uh, pieprasījumu. Un tad mēs varam viņus uzaicināt uz plenāru sēdi. Es redzēju, ka S&D politiskā grupa ierosināja vairākus redakcionālus grozījumus. Ņemot vērā arī šīs dienas debats, es domāju, ka šo pēcpusdienu mums vajadzētu mēģināt vēl vienoties par tekstu. Attiecībā uz dažiem S un D priekšlikumiem es varētu piekrist, bet uh, attiecībā uz citiem nē, arī, piemēram, attiecībā uz viesrakstu. Bet, nu, es domāju, ka par to mēs varēsim pragmātiski viens ar otru runāt. Un tad mēs komisiju un padomu piespiedīsim sabiedrībā atklāti runāt par šiem jautājumiem, kurus esam pacēluši. Te skaitā, kas notiks ar šiem 0,03 pielāgošanām, 0,03% pielāgošanām un problēmām, kas ar to saistīts, ka tas viss tad plenāra sēdē atklāti sabiedrības acs un alus priekšā tik diskutēts. Un tad es teiktu, ka mums nebūtu jāpieņem lēmums mājā, bet izmantot proc, mūsu reglamenta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 Es domāju, ka e, šī regulamenta punkta piemērošana varētu būt mums ļoti izdevīga šajā gadījumā. Tas dot mums papildu laiku. Dažs jautājums vēl detalizētāk izanalizēt, un tad arī komisija un padomē sacīt, draugi, Komisija ir mums sagatavojusi priekšlikumus, bet tie ir tikai tehniski pielāgojumi, ar to mums nepietiek, bet nopietnas sarunas līdz šodienai nav notikušas īstenībā, arī ne no, ne no padomas puses. Tā taču nevar būt, ka tad mēs saņemsim pakotni no padomas, eh, ko tad mēs eh, varam pieņemt vai, nu, nepieņemt, bet būtībā mums nav nekāda manevra telpa. Tā jau, nu, tādu pēc būtības arī piekrišanas procedūra neparedz kārtību. Ir 312. panta 5. punkts, kur ir zinām principi noteikti attiecībā uz šo sadarbību. Un tie tomēr jāievēro komisijai un padomēji, arī paraugoties uz uh, šo sarežģīto saskaņošanas darbu, derētu padomāt tomēr arī par to, ka labāk nepiedzīvot otru sviftu, ja jūs saprotiet, ko es domāju. Pēc intensīvām sarunām šajā komitejā labāk mēģināsim vienoties saulaicīgi piekrišanas procedūrā ar MFF, ar, ar e, daudzgadīgo finanšu schēmu un tā tālāk mēs varam jūnijā, jūlijā varbūt tad vienoties un tad budžetu komiteja arī sabiedrības acis priekšā būtu saņēmusi plenāra sēdes atbalstu, ple, plenāra balsojuma atbalstu, un līdz ar to mums būtu spēcīgāka pozīcija sarunās ar padomu. Arī mēs varētu vairāk pagrozīt komisijas priekšlikumu saskaņā ar saviem priekšstatiem. Tāds būtu mans priekšlikums. Mut, politiskie jautājumi, izmantot to, bet tad nepieņemt lēmumu, tad jūnijā vai jūlijā pagaidas ziņojums, kurā mēs paust savu pozīciju un to plenērsēdē apstiprināt balsojumā. Paldies! Bien, merci. Ļoti labi, paldies, Raimer. Tātad es atgādināšu ka saistībā ar to, ko mēs bijām paredzējuši līdz šīm, ir visādi grozījumi. Tā tad eh, sākums ir tāds pats, eh, mutiskais jautājums padomē, bet tā vietā, lai slēgtu debates eh, par mutisko jautājumu ar vienu rezolūciju, tai pašā reizē, tā tad 2. maija ses plenārsēdē, mūsu nostāja plenārsēdē tiks pausta vēlāk, jūlijā, piemēram, jo, kā sacīja Raimers, katru reizi, kad parlaments ir e, sniedz savu atzinumu, mēs varam grozīt datumu atkarībā no tā, vai kaut kas Eiropas komisijā notiek vai nenotiek. Tātad mēs šādā veidā varam uzturēt savu spiedienu uz uh, Eiropas komisiju. Paldies, priekšsādātāji. Kas attiecas uz mutisko jautājumu? Uz mutiskiem jautājumiem, par kuriem mēs jau runājam Strasbūrā pagājušā nedēļā. Šis ir SN un D priekšlikums Tas nav pārāk eh, tālu aizgājis no sākotnējā Gerberkunga priekšlikuma, bet kā iepriekšējā nedēļā tika skaidrots, mēs gribējām minēt to, ka tas nav tikai tāpēc, ka Lisabonas līgums stājies spēkā, bet šis te pārskatīšana notiek, bet tas ir arī rezultāts e, lēmumiem, ko pieņem padome arī 2020. gada stratēģijas iet, ietekme arī te ir, e, tad mēs gribam uzsvērt, kāpēc mums vajadzīga šī pārskatīšana. Es, ja mēs skatāmies uz nākamā gada budžeta projektu, mums drīzāk jāskatās vairāk uz tiem iemesliem, kāpēc pārskatīšana nepieciešama. E, es domāju, ka Varbūt pozīcijas ir jāniansē vairāk. Pagājušajā nedēļā runājot par vidustermiņa ziņojumu, es teicu, ka principā mums patīk ideja, ka ir diskusijas un tiek radīta detalizētāka parlamenta nostāju, bet es mazliet uh, rāzējos par to, ka tas viss velkas pārāk ilgi, ja mēs apvienojam mutisko jautājumu un vidustermiņa ziņojumu, tad mums būtu sākotnējā nostāja no parlamenta 2. maija plenērā. Un tad mēs um, rezolūts, uh, rezolūcija nāktu vēlāk jūnijā vai jūlijā. Un Tādā gadījumā mums nebūtu liekas kavēšanās, jo mums būtu sākotnējā pozīcija jau maija otrajā plenērā. Mēs var, nevaram vienoties, jo ir šajā komitejā un grupās e, ir tāda izpratne. Kū. Jā, liels paldies, Aida. Skaidrs, ka mutiskajā jautājumā mums komisāram ir jājautā tas, ko nu pats sacīja Gorans un Raimers, lai mēs saņemtu rakstveidā šo ziņojumu par daudzgad finanšu schēmas īstenošanu laikam līdz 2013. gadam. Mazliet savādi, ka Eiropas komisijas kolēģija šorīt ir šo dokumentu tādu pārskatījusi, bet komisārs mums saka, nu jums es negribu šo informāciju atklāt. Katrā ziņā mēs gribētu, lai mēs no, mums vajadzētu no tā gūt politisku mācību. Un tad otrkārt, maijā mums jāzina, ko tātad komisija prasa, kādas līdzekļas tā prasa ārējā darbības dienas darbības nodrošināšanai. Un tāda daudz kādu finanšu schēmas grozījumiem ir vai nu jākoncentrējas uz šo tēmu, vai arī jā, jāiekļauj daudz plašāks joms. Šodien mums komisārs par to vēl nevarēja atbildēt, un tad to mēs skatīsimies mājā. Un runājot par vidustermiņa ziņojumu. No politiskā viedokļa mums ir jāuzdod jautājums, vai mēs jūnijā to varētu apvienot ar ziņojumu, uh, Eh, pie kur strādās eh, Sidonija, un tas skars tikai 2011. gada budžetu. Tā kā kartīs, tad vajadzētu kaut kā izveidot saikni starp šiem abiem ziņojumiem. Varbūt no politiskā viedokļa būtu vērts tos abus apvienot. Un varbūt tad mums būtu politiska nostāja gan par 2011. gada budžetu, un par daudzgad finanšu schēmas īstenošanu. Nu, es neesmu par to gluži pārliecināts, bet es vienkārši jums eh, piedāvāju vairākas idejas. Jo nav nekādu šaubu par to, ka kādu brīdi rudenī mums kādā formā, kas man vēl pagaidām nav pazīstama, mums neizbēgami būs diezgan smagas debatas starp šīm trijām iestādēm par eh, finanšu līdzekļiem daudzgad finanšu schēmas eh, kontekstā. Un līdz ar to skaidrs, ka šīs divas, šie divi dažādie virzieni vai nu vienosies, apvienosies, vai arī pašķirsies, bet mums vajag tiešām izdomāt, kā mēs to vadām. Tātad pēc Haidera būs Salvadors Garīga kas grib izteikties. Lūdzu. Yeah. You, Paldies priekšsēdētāji. Mēs pilnībā atbalstām stratēģiju, kuru izklāstīja Reimārs Boge. Jautājums par pagaidu komiteju. Man liekas, ka mēs pie tā vēl atgriezīsimies vēlāk. Jebkurā gadījumā Mēs uzskatām, ka nebūtu ieteicams aizvietot mm, virsrakstu, ko piedāvā Raimers pārskatīšanai, eh, ka to vajadzētu nomainīt ar vārdu revision angliski. Un tas nav tāds vienkārši jautājums, jo es saprotu eh, vārdu review, tas nav revision, nav tas pats. Bet var novest pie pārskatīšanas, ja būs rezultāts no kopīgām diskusijām, sarunām ar padomu, ņemot vērā nākotnes vajadzības finansu ietvarā. Tāpēc mēs uzskatām, ka nav pareizi uzsvērt pārskatīšanu neveicot novērtējumu. Tātad novērtējums būtu, vai, būtu vajadzība, kas izriet no nākotnes perspe, finanses perspektīvas. Varbūt mums vajadzēs pārskatīšanu, bet man liekas, ka pašā sākumā mums vajag oriģinālo virsrakstu paturēt, lai panāktu vienāšanos ar padomu vismaz un e, vienošanās par lielākajiem jautājumiem. Tāpēc mēs gribētu paturēt uh, oriģinālo redakciju, tātad review vārdu tekstā, un šo te vienošanos es ceru, ka vienprātība būs arvien lielāka. Tāpēc es domāju, ka ir pieņemami ka mēs varam aizmirst šo rezolūciju un izteikt šo mutisko jautājumu, tad uh, pēc iespējas ātrāk sagatavot vidustermiņa ziņu. Ļoti labi, paldies. Raimer, tu vēl kaut ko gribēji piebilst? Bitten, uh... Jā, es tikai lūgtu, kas attiec uz mutiskā jautājuma tekstu. Mēs esam saņēmuši S&D grupas priešlikumu, ja citām grupām m, par to priekšlikumu, tad lūdzu dariet man to zināms šodien, dienas gaitā, lai pēcpusdienā mēs varētu šo motiskā jautājumu tekstu izstrādāt līdz galam. Kas attiec uz vīras rakstas, negribu uh, samudžināties detaļās, bet starp posma ziņojumam orientieris, protams, ir finanšu, daudzgadījās finanšu schēmas pārskatīšanas Lisabonas līguma pamatu un uh, tehniskie politiskie pielāgojumi, pārskatīšana arī, lai sasniegtu 2020. gada darba kārtības agenda 2020 uh, e, mērķis. Pavisam īsi, kas tie tādi varētu būt, runājot par Eiropadoms lēmumu 2005. gadā, mēs nevaram sacīt, ka ir pilnībā jāpārskata angļu valodā full and wide-ranging review. Um, Tādam ir jābūt, tādai ir jābūt šai pārskatīšanai vai saskaņošanai. Par trešo teikumu labi var piekrist, bet varbūt tad mums jāskatās, cik lielā mērā mēs varam visi detalizēti atbalstīt, ko S&D grupa ir piedāvājis. Pie Tātad, zinām, redakcionāli pielāgojumi te būtu vēl veicami, lai mēs visi par visu to varētu atbalstīt. Es ierosinātu, ka šī problemātika kopumā 312. pāns, 5. 5. punkts, tas tik intensīvi varbūt vēl nebūtu darāms tie ir jautājumi, kas būtu drīzāk starpos ziņojuma kontekstā risinājumi, bet tas, ko mēs no komisijas gaidām, ko komisija gatavojas darīt, lai nodrošinātu 312. pānta 5. punkta implementāciju, tas ļoti nozīmīgi. Komisija ir jābūt skaidrībai par to, ka mēs no tās arī gaidam e, nepārprotam skaidrību. Vienošanās, kas bija arī uz konstitucionālā konventa pamat bija tāds, ka e, citādāks mēs neesam saņemuši visu informāciju, ko mums vajadzēja. E, piekrišanas procedūras ietveros pat attiecībā uz daudzgadīgo finanšu schēmu. un parlamenta iesaist šajos procesos. Tātad līdz šīs dienas vakaram es pārstrādāšu S&D grupas sagatavotos jautājumus, un tad rīt, es domāju, mēs varētu šo mutiskā jautājuma teksta gala redakciju apstiprināt, bet atkārtoju, ka tas ir tikai mutiskais jautājums, te nav vēl runa par rezolūciju, E, ko mēs apstiprināsim balsojumā. Pie tā būs tad vēl daudz intensīvāks darbs veicams pēc tam. Ļoti labi, paldies. Es tiešām domāju par e, šī mutiskā jautājuma tekstu vienoties nebijus, nebūs grūti. Sociāla demokrātu grupa jau gatavo grozījums, ja arī citas grupas tā grib darīt, tad e, Remers Boge var strādāt ar jums. Uh, šo pēcpusdienu, un tad eh, varētu vienoties par šo jautājumu rīt no rīta. Tātad mēs pārējiem pie nākušā darba kārtības punkta. Tas ir astotais darba kārtības punkts. Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz pārvaldības un kontrolas sistēmu apstiprināšanu, kohēzijas politikas budžeta īstenošanu. Un tas ir mūsu kolēģis Ivars Godmanis kurš tātad mums katru mēnesi mums ir sniedzis informāciju par šo ziņojumu, un lūdzu vārds jums, godmaņkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikstos pavisam īsi, jo šī nav pirmā reize, ka es eh, runāju par šo lietu. Vispirms jums visiem šeit ir divas tabulas, un tajās ir atainots, cik lielā mērā tiek izmantoti fondi. Sākot no pagājušā gada 1. oktobra, 1. janvārs, 1. marts, 1. aprīlis. No vienas puses jūs redzat sociālo fondu, no otras puses jums ir kohēzijas un reģionālās attīstības fonds kopā. Uh, Iemesls, kāpēc šie abi fondi ir kopā, tāpēc, ka maksājumi šeit tika piedāvāti kopā. Es daudz nekomentēšu par katru valsti, atsevišķi es tikai minēšu vienu lietu. Reģionālās attīstības ģenerāla direktorāts pavisam nesen, 1. aprīlī, publicēja komisijas dokumentu par kohēzijas stratēģiju. Un Tur tā tad ir informācija par to, kā šī stratēģija līdz šim tika īstenot. Es to dokumentu izlasīju, un man jāsaka, diemžēl, man jādomā, ka šis dokuments nav pietiekoši kritisks. Bet nu, tāda ir dzīve. Vienīgā lieta, kas man būtu sakāms, ir šāda. Ja jūs vispārēji paraugāties šo problēmu, tad es nezinu, kāpēc viss runā par krīzes sociālo ietekmi. Ja jūs paraugāties uz reālajiem skaitļiem, sociālā fonda izmantoša, izmantošana ir daudz zemākā līmenī nekā kohēzijas un reģionālā fonda izmantošana ja mēs paraugāmies uz 1. aprīlu un uz 1. janvāru, salīdzinām šos trīs mēnešus, kas ir pavīdušam periodam, tad mēs redzam, ka par 61% pieaug maksājumi visām valstīm reģionālās attīstības un kohēzijas fondam, bet tikai par 12% sociālais fonds. Un tā tad eh, rodas jautājums, kā valstis izmanto sociālo fondu. Tiemžēl pēc 1. janvēra, janvāra, kad eh, valstis iesniedz komisijai dokumentus, lai saņemtu, eh, saņemtu finansējumu, tad vēl ar vien vismaz 12 valstu gadījumā, 3 mēnešu laikā, nav piešķirta nauda no sociālā fonda. Es nezinu, kāpēc tā ir, bet nu, tā, tāds ir šis fakts. Uh, ir arī tāda lieta, kā dažas valsts tikai nesen sāka saņemt pirmos maksājumus, un komisija tagad strādā ar valsti, kas pirmo reizi četru gadu laikā ir saņēmusi pirmo maksājumu. Jūs varat iedomāties, kāda šeit ir aizkavēšanās. Bet no otras puses, ja jūs paraugāties uz pozitīvo aspektu, reģionālais un uh, kohēzijas fonds arī ir uh, sniedz lielāku finansējumu lielajām valstīm. 7,5 reizes šie maksājumi ir bijuši lielāki aprīlī salīdzinot ar janvāri. Tātad lielās valstis, kam ir pietiekoši daudz naudas, ko varētu e, ap, iegūt. E, arī ir sākušas e, gūt šo te finansējumu. Un nobeigumā es gribētu sacīt, diemžēl netiek piedāvāta skaidra analīze par to, kā Eiropas komisijas izvērstie ārkārtas pasākumi ir iespaidījoši uh, citus maksājumus, jo 2009. gadā tika piešķirts 11 miljārdi papildus uh, līdzekļu. Un nav tāds skaidrs, kāda ir iet, ietekme šiem līdzekļiem uz uh, finansējumu no visiem fondiem. un eh, piecām valstīm ir paredzēts par 0,7 miljardiem palielināt maksājums. Bet tad, ja tā tad maksājumi tiek piešķirt valstīm iepriekš, tad reālie rezultāti ir grūti izanalizējumi. Skaidrs ir tikai tas, eh, ja situācija, ka, ka gadījumā, ja situācija neuzlabā, neuzlabosies, tad komisijai ir jādomā, kā savu pieeju mainīt, tā pātrināt šo procesu. Un nu, tas arī viss tāda reģionālās attīstības fondā. Nav daudz valstu, kas pārtrauca saņemt maksājums, tad es uh, secināju, ka tāds ir tikai divas. Tātad gada beigās, kad tā tad finanšu gads beidzas, tad valstis vienkārši bombardēja komisiju ar pieprasījumiem, un tad varbūt arī šī gada beigās mēs varētu piedzīvot tādu pašu situāciju. Šī praksa nav laba, jo, eh, protams, ka komisija jārīkojas ļoti ātri un nav laika analizēt. Uh, Bet es nebūtu tik optimistisks, kā bija, kāds bija Hāna kungs vakar mums. Viņš uzstājās eh, reģionālās attīstības komitejā. Viņš sacīja, ka nu jau ledus ir izkustējies. Bet fakts ir tāds, ka ir dažas eh, problēmas, kuras es īsti nesaprotu. Ja te ir runa par to, visi par to runā, ka uh, krīzē bija milzīga ietekme uz sociālo jomu, tad es nesaprotu, kāpēc sociālās, sociālais fonds netiek izmantots attiecīgi. Paldies! referentkungs. Andersona Benča no Reģionālas attīstības ģenerāldirektorāta ir ieradusies. Varbūt jūs varētu mums sniegt atbildes uz referentu uzdotiem jautājumiem. Jā, lūdzu, vārds jums, kundze. Much, uh... Paldies, priekšēdētāji. Jā, ļaujiet man izteikties. Es gribu runāt par dažiem jautājumiem, ko nu pat referents minēja attiecībā uz reģionālo un kohēzijas fondu. Mēs pašlaik redzam labāku līdzekļu izmantošanu 2007. un 2013. gadā ap, vidēji 15%, un tas, ko teica referents, mums, mēs patiešām redzam, zinām, progresu. Daži vārdi par to, kā mēs strādājam ar dalību valstīm, lai palielinātu fondu izmantošanu uz vietām jo, un konkrēti izpildes novērtējumu. Aprīlī ir tikai 21 programma, kas vēl ir jāapstiprina, uh, un mēs ļoti intensīvi strādājam ar šīm valstīm un iestādēm, lai pātrinātu procesu. Mēs esam pārliecināti, ka nākamajos divos mēnešos mēs apstiprināsim visus atbilstības novērtējums, jūs zināt, ka reizēm laika, laika ziņā mēs dažreiz kavējamies projektu izvēli. Komisija 20, 31. martā e, nāca klajā ar ziņojumu par e, projektu izvēli, jeb atlas. Ta, tas ir pirmo reizi, tā ir jaunā prasība jaunajā programmēšanas periodā, un mēs redzam pozitīvas norādes, 28% vidēji tagad ir paveikti e, projektu atlasi, lai gan ir nelielas atšķirības starp valstīm bet arī tas ir labs rādītājs, jeb laba norāde, ka projekti sāk, eh, uzsāk darbu un arī maksājumi pēc tam tiek veikti. Paldies! Paldies, Vogana kungs! Paldies, priekšēdētāji! Es ar lielu interesi apskatīju šos te tabulas, eh, kas attiecas uz apvienoto karalisti. Uh, Ehm, paldies ehm, referentam par šo te informāciju apvienotā karaliste virs vidējiem rādītājiem ehm, šajos fondos. Man prieks par to. Es saprotu, ka ir lielas atšķirības starp reģioniem attiecībā uz maksājumiem. Uh, un dažās jomās ir atšķirības starp uh, piešķirtajiem līdzekļiem un kas tiek faktiski izmantoti. Piemēram, 50% e, no piešķirtajiem līdzekļiem uh, tikai uh, tiek izmantoti. Un es saprotu, ka analīze tiek veikta pēc tam, kad reģioni var apvienot šos te datus uh, un tad var redzēt, kādi ir šķēršļi reģionālā līmenī vai dalībvalstu līmenī, varbūt arī ES līmenī. Un varbūt arī par valsts palīdzības noteikumiem šeit ir jārunā. Es domāju, ka te prasās pēc lielākas analīzes, lai šī te piešķīruma izvērstos uh, maksājumos. Salvador kungs, lūdzu. Jā. Vienas uh, sekas no tā, ka mēs uh, redzam šajos godmaņu kungas tabulās, šķiet diezgan dīvaini, ka mums ir pilnīgs klusums maksājumos vismaz deviņās dalībvalstīs. Vai referents eh, kaut ko zina, vai jūs kaut ko noskaidrojāt par to, kāpēc nekas netiek ieviests kopš jeb izpildīts kopš janvāra starp šajos trijos mēnešos. Un šis gads taču ir ļoti smags, acīm redzot, dalību valstīm patiešām pie, nepieciešams Eiropas finansējums projektiem, tā kā dīvaini, ka nav bijuši nekādi vidustermiņu maksājumi. Un par analīzi un cipariem runājot, jāpaskatās, kāpēc viss notiek tā, kā notiek. Un šajā komitejā un parlamentāriešiem būtu ļoti noderīgi, ja mums būtu kaut kāds mm, par to, kāpēc nav vidustermiņa maksājumiem. Godmaņa kungs, vai jūs vēlties ko mm, papildināt? No vienas puses krīzes eh, dēļ Mēs esam devuši rīkojums, lai pagar, pātrinātu šo te pieprasīšanu. Mēs esam atraduši naudu, lai finansētu kopienas e, plānus vispārīgos 2,5 miljārdu apmērā. Un par spīti tām budžeta labojumos padome prasa pusi, lai viņi, e, lai atdod apakaļ 5 miljardus. Un mēs jau e, zinām summas atdevām, un tagad mums tiek prasīts vēl atdot. Tas ir pilnīgi pretrunā ar mūsu mērķiem. Katrā ziņā procedūras ir tik sarežģītas. Un no vienas puses mēs tātad gribē, gribam pātrināt procedūras, no otras puses mēs, mēs esam spiesti uh, secināt, ka tās procedūras tā tiek administrīvo lietu dēļ sarežģītas. Godmaņa kungs, jūs gribējāt turpināt. Gribētu atbildēt uz, eh, uz to, to jautājumu. Man jāsaka, man tiešām ir ļoti ļoti jāatvainojas. Ir divas lietas. Es pats strādāju ar uh, skaitļiem un es zinu, kas te notiek. Ja jūs paraugāties uz pirmo, pirmo eh, stabiņu, tad jūs redzat eh, tas, kas tika iz, nolemts. Uh, <clears throat> Tur ir neliela atšķirība starp to, kas tika nolemts Lisabonā 2005. gadā. Un ar Šuranu kungu mēs bijām uzraudzīšanas komitejā, un šī atšķirība bija pavisam neliela. Bet otra, otrā kolonna. Te es, otrais stabiņš, jā, man tiešām jāatvainojas, ka tur ir divas tiešām divas rupjas kļūdas, tad nav iespējams, eh, ka martā eh, īrijā bija 53% un pēc tam eh, ap 20%. Nu, es jums rīt sniegšu pareizu informāciju. Es tiešām atvainojos par nepareizo informāciju. Tas par īriju un Luksemburgu. Nu, nevar būt, ka martā jums ir 40 un aprīlē 12. Nu, es tiešām atvainojos, es to izlabošu. Bet nobeigumā tas gan ir smagi. Kā tas var būt, ka trīs mēneši ir beigušies un netiek sniegt nekādu vidustermiņa maksājumu? Tā nav pareizi, jo, kā jau sacīja Lemesūra kungs, mēs saņemam visus šās tabulas un uh, un skaitļi tur nemainās, jo janvārī ir tikpat, cik 1. aprīlī. Un es ar jūsu atļauju uzdošu šos jautājumus reģionālas attīstības ģenerāla direktorātam, jo tas ir atbildīgs par šo jomu, nevis budžeta ģenerāla direktorāks. Un varbūt viņi man sniegs rakstisku atbildi, un tad es jums rakstiski komitejas locekļiem paskaidrošu, kāpēc gada sākums ir pilnīgs, pilnīgi pasīvs periods. Tauta taču visu laiku ir vajadzīga, un tad rodas iespējas, ka kaut kas ar šo mehānismu nav pareizi. Un tad mēs nonākam pie uh, gada beigām, un tad pilnīgi uh, tiek ap, apludināta komisija ar uh, prasību, ar naudas pieprasījumiem. Nu, katrā ziņā es uh, uzdošu šo jautājumu. Uh, Eh, reģionālās attīstības komitejai, un tad es jūs informēšu. Un rīt es izlabošu šīs divas kļūdas. Paldies! Paldies, eh, referenti. Tiešām ir diezgan apbrīnojami, ka ir šāda eh, sezonalitāte budžeta ziņā. Jo skaidrs, ka ir ražas ievākšanas, uh, E, ievākšanas periods, ražas laiks, bet ir arī, piemēram, vīnogu vākšanas laiks un, un ir arī mīlestības laiks. Un nevar saprast, kā var tā būt, ka katrs laiks nav uzskatām par naudas tērēšanas laiku. Vai mūsu kolēģis Silvestri ir vēl ar vienu šeit? Ai, viņš ir devies prom. Nu, labi. Nu, ja mūsu kolēģis Silvestri kungs ir devies prom, varbūt. Dabūt... Kāds varētu izteikties viņa vārdā? Ja nē, tad mēs turpināsim. Te bija runa par eh, par komunikācijas politiku, iestāžu informācijas jautājumu grupa, tās rezultātus. Nu labi, tad neko. Tad es ierosinu šeit tagad pārtraukt mūsu darbu. Jūs, saprot, jūs jau sapratāt, ka šī budžeta komitejas eh, sanāksme bija mazliet īpaša, ņemot vērā tās eh, darba programmu un arī to, ka arī komisārs prezentēja savu programmu. Tātad eh, šopēcpusdien mēs nestrādāsim, bet galvenokārt būs darbs pie mutiskā jautājuma. Mums vēl ir 15 minūtes. Es uh, pateicos tulkiem par viņu darbu. Un lūdzu rīt paņemiet līdzi visus savus dokumentus, jo šeit atstājot viņus, jūs viņus vairs neredzēsiet. Uh, rīt mēs būsim Žozefa Antāla ēkā ceturtajā, ceturtajā stāvā Q1 telpā. Tātad lūdzu, ņemiet visu jūsu, visus jūsu dokumentus līdzi. Līdz ar to ses, šī sanāks beigusies un lūdzu es aicinu koordinātors un biroju. Paldies! Bon.